Nākamās protokola, sanās protokolā tas tiks iekļauts. Tālāk uh, nākamais paziņojums ir par direktīvu par tehniskajiem prasījumiem par iekšzemes kuģiem, kā arī par regulu kopīgai statistikai āriet izniecībai. Par deleģētēm kompetencēm, kas tiek piešķirtas arī ar komisiju, un tas arī tiks iekļauts šīs sanāksmes protokolā. Ir trīs mēnešu termiņš parlamentam.